Um, dear colleagues, good evening. Godātie kolēģi, labu vakaru. Ar prieku atklāšu šo kopīgo ekon un budžeta komitejas sanāksmi. Kā jūs zinat, mēs strādāsim pie veselas virknes kopīgu dosjē, tāpēc tā bija laba izvēle, ko izdarīja komiteja priekšsarētāja konference. Uh, Mums ir laba pieredze strādāt kopā pie EFSI un arī citiem ekonomikas monetārās savienības ziņojumiem. Tā kā pieredze ir bijusi pozitīva, tāpēc, Žan, man ir prieks kopā ar tevi vadīt šo sanāksmi. Vispirms pieņemsim darba kārtību. Paldies! Jāapstiprina ir arī 23. novembra sanāksmes protokolu. Iebildumu nav. Nekādu paziņojumu nav. Žan varbūt vēlēs pārņemt vadības grožus. Jā, paldies. Jā, es arī pilnīgi piekrītu, ka mums ir vienmēr ļoti laba sadarbība. Un jau iepriekšējā pieredze, nu, man ļoti patīkams atmiņas par to. Un es domāju, īstais laiks, lai dotu vārdu komisāram Kaitinenam kurš iepazīstinās ar savu jaunāko projektu, kas eh, arī balstās uz Eiropas strateģisko investīciju eh, fondu, un viņš šeit runās par Invest, Europe Invest plānu. Lūdzu. Dāmas un kungi, godātie priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu ierasties. Man prieks šeit būt Man jau tāds sajūta, ka mēs eh, runāsim atkal par FC, tie paši cilvēki šeit, bet tā laikam ir laba zīme. Kaut arī tas nav mūsu pienākums izvēlēties referentus un ēnu referentus, bet es ceru, ka te ir pietiekami um, kompetenti cilvēki, kas strādās pie investīju e programmu. Investīcija apjoma ir kritušies par 15% kā rezultāts finanšu un ekonomikas krīzei. Investīcija plāns eh, Eiropai bija mūsu atbildošo situāciju. Man ir prieks būt to vidū, kas viss aktīvāk cīnījās par Eiropas strateģisko investīciju fondu, tāpēc vēlētos pateikties jums visiem par labi izdarīto darbu. Jūs sekojāt ļoti cieši šīs lietas attīstībai, es neatkārtošu visus skaitļus, jūs tos jau zinat, bet vēlos pieminēt dažus fantastiskus sasniegumus. Uh, Pateicoties FSI, vairāk kā 640 tūkstoši MVU iegūst no labākas piekļuves finansējumiem. Gan arī 15 miljonu papildus mājasaimniecību ir saņēmuši ļoti liela ātruma eh, internetu tīklus. Tiks arī eh, par eh, ļoti lielu apmēru palielināta elektrības uh, ieguve no atjaunojumiem energoresursiem. Tāpat arī um, drošāks dzeramais ūdens uh, tiks iegūts no ūdens uh, saimniecības tīklu atjaunošanas. Šie projekti ir saņēmuši atbalstu. Šobrīd investīciju vide ir uzlabojusies, pateicoties reformām, struktūrālām reformām, kas veikts dalību valstīs. Uh, ir arī vispārēji daudz eh, labvēlīgāka ekonomiskā situācija, bet ar to nepietiek. Ar to nepietiek, lai kompensētu gadiem ilgušo nepietiekamus investīciju eh, apstākļus. Tagad aprits ekonomika, digitalizācija, sociālā infrastruktūra un citi jautājumi ir aktuāli. Vairs nepietiek ar eh, to, lai sagatavotos ceļojumam uz priekšu. Uh, Tāpēc nākamajam daudzgad finanšu schēmas periodam ir sagatavots jauns investīcija instruments - Investīju fonds. Šis fonds mobilizēs publiskos un privātos līdzekļus. Šobrīd ir runa par 38 miljārdiem eiro, kas atbalstīs eh, investīciju projekts mūsu partneriem un palielinās viņu risku uzņemšanas kapacitāti. Tam vajadzētu piesaistīt vismaz 650 miljārdus papildu investīcijās. Galvenā ziņa, ko vēlos nodot šodien, ir tas, ka InvestEU būs kas vairāk nekā FC 3.0. Trīs galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, InvestEU ir ievērojams vienkāršojums salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Tur tiks integrēts viss atbalsts, kas šobrīd tiek sniegts 13 eh, finanšu instrumentos un FC. Un tad, tas viss tiks apvienots vienā instrumentā. Tāpat arī 13 konsultatīvie pakalpojumi tiks apvienot vienā. Šobrīd viss finanšu un konsultāciju apjoms tiks likt zem viena zīmola Eiropas Savienībā. Tas ļaus izvairīties no fragmentācijas un pārklāšanās. Tāpat mēs varēsim izdarīt vairāk ar mazāk līdzekļiem, izmantojot mazāku budžetu, apvienojot esošos instrumentus, mēs sasniegsim par 15% lielāku investīciju apmēru. Investiju fonds ļaus arī eh, labāk eh, veikt piešķīrumus, grantus, varētu izmantot arī e, Connecting Europe Facility mehānismu. Investīju e, noteikumi tiks attiecināt uz visu projektu. Nebūs vairs jāatskaitās divās, e, divām instancēm vai jāpiemēro divējādi noteikumi. Investīju būs arī vairāk uz politiku orientēts. Tas atspoguļo pašreizējo vidi investīcijām Apmēri ir svarīgi, bet politika ir vēl svarīgāka. FC galvenais eh, mērķis bija tūlīt pēc krīzes eh, piesaistīt investīcijas, bet šeit ir lielāks uzsvars uz ambiciozu politisko mērķu sasniegšanu. Tas ir atspoguļots fonda struktūrā, sadalījumā četrās politiskās daļās. Pirmkārt, ilgspējīga infrastruktūra, otrkārt, inovācija un pētniecība, un digitalizācija, trešais, mazie vidēji uzņēmumi un ceturtais, sociālās investīcijas. Investīju fonds arī dod iespējas dalību valstīm piesaistīt investīcijas specifiskā politiskā eh, virzienā, speciāli marķētiem fondiem. Jūs varat veidot līdz 5% eh, no kohēzijas fonda līdzekļiem. Tādējādi dalību valstis varēs arī eh, gūt labumu no eh, ļoti augstā kredītreitinga. Trešais elements, ko vēlos norādīt. Investiju balstīsies uz visu kompetenciju, ko sniedz partneri. Tādējādi uz vietas, vietējā līmenī e, būs ieguvums no mūsu galvenā partnera EIB grupas. Tur ir runa par 75%. Komisija uzskata, ka e, atsevišķas teritorijas varētu gūt e, no papildu dalībnieku piesaistīšanas EBRD, Eiropas Padomas bankas un Nacionālām un reģionālām attīstības bankām. Uh, Mērķis ir apvienot EIB grupas spēku ar vietējo kompetenci, lai labāk sasniegtu gala saņēmējus un ietvertu arī mazākus projektus. Tas veicinās inovāciju un e, projektus, kas ir svarīgi arī reģionālajiem vietējiem līmenim. Tagad runāšu par trim līdzībām starp Investiju un FC. Pirmkārt, paļaušanās uz kompetenci īstenošanas partneriem – Eh, projektu ciklā. Attīstītāji pieteiksies eh, tiešā veidā pie partneriem un paši kontrolēs. Komisija tālāk pārbaudīs eh, savietojamību ar Eiropas Savienības politikām. Īstenošanas partneru eksperti aizpildīs projektu dokumentāciju. Otrakārt, investīciju komiteju, kur būs neatkarīgi tirgus eksperti, kas lems par fonda līdzekļu pielietojumu. Tas ir ļoti svarīgi piesaistīt privāto sektoru investīciju, saglabās uzlabojumu saistībā ar caurskatāmību un atbildību, kurus pieprasīja parlaments FC2.0 gadījumā. Un viss balstīsies uz investīciju komitejas lēmumu. Trešā līdzība būs tas, ka būs konsultatīvais centrs, tāpat kā FC. Bet šeit mums ir daži uzlabojumi. Šis centrs aizstās 13 esošos konsultatīvos pakalpojumus un kļūs par vienīgo eh, pieprasījuma punktu pēc palīdzības un konsultācijām. Proaktīvāk palīdzot investoriem, partneriem, ļaujot sniegt palīdzību projektos. Godātie deputāti, kopsavilkumā šajā ievadā vēlos uzsvērt sekojošo. InvestEU priekšlikums balstās uz investīciju plānu spēku Eiropai un uz mūsu sadarbību starp komisiju un Eiropas parlamentu, bet arī mēs mācāmies no esošā plānošanas perioda un tiek piedāvāts eh, pielāgots instruments investīciju piesaistīšanā, lai sasniegtu galvenos politiskus mērķus. InvestEU radīs vienkāršību ar vienu vienotu instrumentu un vienotu noteikumu kopumu, nevis ar savstarpēji konkurējušiem fondiem un bieži vien pretrunīgiem noteikumiem. Tādējādi arī tiks apvienot EIB grupas spēks ar vietējiem eh, reģionāliem kompetentiem partneriem un eh, plašāk arī teritoriāli aptverts eh, šis pārklājums būs. Tas ir tas, ko es vēlējos sākumā norādīt. Mēs balstamies uz labu sadarbību, ceram to turpināt. Kā tas ir pierādījies līdz šim, tas ir devis rezultāts, kad, tad, kad lēmām par FC. Paldies! Paldies, godātais komisijas vicepriekšsēdētāji, paldies, ka iepazīstināt ar šo jauno priekšlikumu par to, ka varam tad vienkāršot procedūru un arī kāpināt pieejamo līdzekļu apjomu. Tagad aicināšu arī abus referentus izteikties un katram došu 5 minūtes. Un uzreiz tad eh, vicepriekšsēdētājs varētu arī atbildēt uz jūsu uzdētiem jautājumiem. Un tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Katram būs tad savukārt divas minūtes. Un arī tad arī uzreiz būs iespēja Katainai kungām jums atbildēt, lai tas viss notiek tā ļoti dinamiski. Fernandes kungs, lūdzu. Paldies par šo kopīgo sanāksmi! Man ir prieks, ka mēs varam sadarboties. Paldies eh, komisijas vicepriekšsēdētājiem par eh, prezentāciju. Un man ir prieks arī, ka viņš darbojas tiešām ar lielu deksmu Eiropas eh, vadā un veicina Eiropas ekonomiku. Es dzirdēju, ka jūs pieminējat šo vārdu summēšanās. Piemēram, kas ir FC un FC2, tur visu laiku tieši runā par šo papildus efektu. Ja tas arī vien ir aktuāli, man interesē, kā tad īstenībā ir, kāda ir pozī e, e, komisijas pozīcija par šo jautājumu. Un vēl man ir zināms bažas. Mēs saprotam, ka šis e, jaunais plāns piedāvās gan arī garantijas, gan arī, zinām, tādu elastību, abus divus mērķus, bet kādā veidā tomēr būs šī paredzamība iespējama. Kā komisija plāno rīkoties tā, lai Tātad, kur uh, mēs varētu nodrošināt, ka šie ieguldījumi un noteiktais procentu uh, ieguldījums tas un procentāli ir kaut kas cits nekā tas, kas līdz šim bija zināms. Tātad daļai mēs esam par elastību, bet no otras puses mēs vēlamies arī šo paredzamību. Mums vienmēr nepieciešams um, veicināt teritoriālo kohēziju. Mums saprotams, ka šis fonds nekādā veidā nevarēs aizstāt kohēzijas fondu un rīcību politiku, bet viens puses te ir runāms ar šo papildināmību, vai ne? Kādā veidā komisija plāno to darīt? Kā jūs domājat sasniegt šo mērķi par līdzekļu izdali, pārdali tīri ģeogrāfiski? Un nodrošināt šādu līdzsvarot līdzekļu pārdali. Protams, te runā arī par konkurētspēju. Vienlaiks. Eh, katrā ziņā tas ir kopīgs uzdevums sasniegt šo mērķi. Un arī nākamais ir šis eh, attīstības eh, finanšu institūcijas, bankas kādā veidā tad īsti šīs garantijas, ko snorts investīciju banka, un eh, kas ir arī valstu šīs eh, iestādes bankas, kas ir vērsts uz attīstību, jo es saprotu, ka ir daudzas dalībvalstis, kurām īstenībā nav šādu attīstības eh, iestāžu vai ir ļoti vājas šādas attīstības iestādes, kredīti iestādes bankas. Vai jūs ņemsiet to vērā? FC2. Mēs vienlaikus toreiz ļoti uzsvērām šīs svarīgās garantijas. Vai tas arī šajā gadījumā būs tāpat? Un vai mēs varam runāt par konkrētu plānu, kas būtu šis invest EU, er- e- e- kas būtu pielīdzināms līdzīgam fondam, kas tas šobrīd ir Eiropas uh, fonds Āfrikas attīstībai, ilgspējīgai attīstībai. Manuprāt, savulaik uh, jau precīzi Eiropas plāns norāda, 40% attīstības fondam ir pilnīgi pietiekami, lai nodrošinātu šo fondu izveidi. Tālāk jautājums. kas ir šie kāpinātāji, e, kurus jūs kā atsevišķos faktors iekļaujat. Tie vai nevar būt šie 7 vai pat 15, tas tomēr ir cita situācija. Un tālāk man ir arī šie struktūra fondi, kāds īsties kopā ar šo Invest EU. Es e, saskatu zināmas iespējas, ka Invest EU um, būs iespēja dalībvalstīm izmantot tādā veidā, ka 5% apmērā izmanto nacionālo aploksni, lai mobilizētu investīcijas Tātad tas ir veids, kā varam apiet šo problēmu, ka valstī nav nodibināta šāda attīstības kredīta iestāde, vai arī tā nav pietiekami spēcīga, lai darboties šiem mēķiem. Un kāpēc tad ir noteikti šie 5% kā papildus vai līdzmaksājums? Es saprotu, ka te runa par tādu brīvprātīgu kārtību, un tomēr, kā jūs nonācāt pie šī skaitļa 5%? Man par to ir jautājums, un vai jūs esat tiešām to ļoti lūpīgi izsvēruši, vai tieši 5% ir pareizais skaitlis. Jo 5% invest EU, tas ir dalībvalstu nauda, un arī tad peļņu, peļņu atgriež pie dalībvalstīm, un gal galā sanāk, ka uh, to atgūst dalībvalsts. Un es vēlos vēl tikai pašā beigās eh, novēlēt, lai mums izdodas arī šāda sadarbība, lai tā turpinās. Un es esmu pārliecināts, ka tieši vēl šajā sasaukumā mēs to nododam saviem pilsoņiem. Paldies! Tālāk, Roberto Galtieri kungs, lūdzu. Paldies komisijas vicepriekšsēdājiem Katainai kungam, ka jūs ieradāties šodien pie mums. Arī es ar lielu nepacietību sagaidu mūsu turpmāku labu sadarbību. Ja nemaldos, pagājušo nedēļu, um, tieši 25. jūnijā, FC svinēja savu jau trešo gadsimtu. Tā kā mēs esam viensprāts, ka ir tiešām ko svinēt, mums ir izdevies tāds precīzs, labs instruments, un kā norādīja Katainen kungs, daudzie, daudzie pastardienas uh, jau pareģi eh, ir vīlušies, ja? viņi eh, kļūdījās. Un FC kā instruments ir sevi pierādījis. Pateicoties tam, mēs spējam piesaistīt papildus investīcijas, atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem, un katrā ziņā to varam vērtēt kā pozitīvu iznākumu. Tur tieši sekmēs arī parlaments ar savu atbalstu, virzot šo regulu. uzsverot arī iegūmus un tieši izvalu, iz, izmantot šo iespēju, vēlos pateikt arī er, Fernandes kungam un Bulman kungam. Mēs redzam, FCI spējas piesaistīt papildus investīcijas, tomēr mēs vēl neesam sasnieguši pašus augstākos mērķus. Mums ir vēl jākāpina mūsu spējas piesaistīt papildus investīcijas eh, diezgan nozīmīgā apjomā īpaši tur, kur trūkst investīciju, un vienlaiks arī tieši strādāt pie šo investīciju kvalitātes, lai nodrošinātu tieši tādu papildinājušo efektu, jeb šo summējošu efektu daudz lielākā pakāpē. Jo, diemžēl, mēs redzam, ka infrastruktūras eh, investīcijas vēl nav pilnā apjomā nodrošināts, un krīzes uh, um, elpa vēl ar vienu ir jūtama. Tādēļ es tieši akcentu gribētu likt uz investīciju kvalitāti, reaģēt uz precīzām vajadzībām, arī reaģēt uz globalizācijas izaicinājumiem, palīdzēt apgūst jaunas prasmes un uzsverot šo sociālo dimensiju. Līdz tekstam arī ņemot vērā vidas aspekts un citas lietas. Tā kā nu, mēs varam vienlaikus svinot šos EFSA panākumus, arī reizē skatīties uz turpmākiem uzlabojumiem, kas vēl ir jāveic. Un es šajā arī kontekstā arī apsveicu šo jauno komisijas priekšlikumu par vienoto Invest EU fonda izveidi. Um, tas paplašina konkrētu investīciju programmu, paplašina šos darbības jomu, iekļaut jaunus partnerus un veicina arī eh, savstarpējo aizdošanu starp eh, dažādajām eh, mūsu kredītiestādēm. Tas ir ļoti pareiza pieeja. Un jūs piedāvātā tekstā. Es arī novērtēju, ka tas balstās jau uz līdziniem sasniegumiem un ieskicēt iespējamās izmaiņas un uzlabojumus. Tā kā es atzinīgi novērtēju jūs izrādāto priekšlikumu, un mēs, protams, vēl rūpīgi to vērtēsim un arī pārunāsim daudzos detalizētos jautājumus turpmākajā gaitā. Man, protams, ļoti šķiet pareizi un svarīgi šie uzstādītie mērķi, lai arī standartizētu un veicinātu Eiropas Savienībā šīs investīcijas, izstrādāt vienotu ietvaru tam. Bet te nu nav runa tikai par tādu efektīvāku pārvaldību un uh, apjomu ekonomikas ieviešanu un uh, piekļuvas veicināšanu. Un man ir prieks, ka parādās šis jaunais ceturtais lokus, ja sociālā dimensija, kas ir ļoti pareizi, jo Eiropā mums pie tā tieši jāstrādā. Ir jāveicina sociālās tiesības, sociālā kohēzija un uh, mazai sargāto uh, sabiedrības locekļu tāda ciešāk iesaista. Tad strādājot jau ar šo precīzo jauno investīciju instrumentu, mēs varēsim arī nodrošināt tādu precīzāku grantu vai ja piešķīrumu pārvaldīšanu un nodrošināt labāku atbalstu tur, kur tas nepieciešams. Es atbalstu arī ideju par to, ka InvestEU var piedalīties arī citu partneri, nevis tikai tie, kuri ir bijuši līdz EU e depozītu schēmas dalībnieki. Bet es tieši gribētu dzirdēt jūsu komentāru, piemēram, kas izsaka šobrīd par uh, to, ka problēmas tieši varētu būt daudzām Luksemburgas iestādēm, ja, piemēram, Eiropas investīciju bankai. Kaut kā viņi tiek novirzīti, at, atgrūstinē, taču jūs atsiet tieši, ka viņi piedalās šajā programmā, vai ne? Un visbeidzot, Es uzreiz redzu, jā, ka mēs varētu jau pievērst uzmanību tam, ko mēs varam saukt tirgus nefunkcionēšanu nacionālā līmenī un tirgus problēmas Eiropas līmenī. Tās tomēr divas lietas eh, nodalāmas un vienlaikus tās ir medaļas divas puses. Un pārējos neteikšu, jo manuāls jau, manuprāt, ļoti precīzi izteicās. Ir jāizrāda lielāka elastība, kas jau šeit ir iebūvēts, un ir paredzēts komisijas īstenošanas instruments. Ideja ir apsveicama. Ja mēs vēlamies šādu papildus elastību, tad vienlaikus mēs vēlamies arī drošību, ka, ka nebūs runa tikai par caurskatāmību, bet ka parlaments pilnībā e, būs iesaistīts visā procesā, virzot šo procesu un e, nodrošinot šo elastību. Ja, tad ir jābūt labi ir elastība, bet atskaitāmies parlamentam. Uh, Katrā ziņā mēs atbalstām kā parlaments jūsu priekšlikumu. Un nav mūsu rīcībā daudz laika, tādēļ mums jārīkojas ļoti strauji, lai panāktu, ka šo jautājumu jau izskatām līdz mūsu sasaukuma beigām. Paldies! Tagad uzreiz arī jums, godātais komisijas vicepriekšsēdētāja, vārds atbildēm uz jautājumu, ko uzdeva Goķerī un Fernandes kungi. Godātais priekšsēdētāji, pirmkārt par šo te papildināmību. Es domāju, ka tas ir līdzīgi kā FC gadījumā. Tur teikts, ka potenciālā atbalsta un uh, investīcija no citiem publiskiem resursiem. Ja tāda šāda līdzekļa nav, tad tiek izmantot šī te papildināmības klauzula. Te ir vairāki mērķi. Jā, maksimāli jāpalielina privās investīcijas, tā, tāpat arī jāoptimizē investīcijas situācijas un jāpadara ekonomika dzīvot spējīga. Galvenā atšķirība starp EFSI un Invest EU fondu ir tāda, ka FC vadās pēc politikas un, un pieprasījumu, un līdz ar to tā vietā, lai tikai raudzītos uz kvantitāti un papildināmību, tagad mēs raugamies uz, uz kvantitāti, papildināmību un kvalitāti. Protams, tās nav nekādas mazās izmaiņas, bet uh, tas dramatiski neizmaina labākās FC īpašības. Komisija ir ierosinājusi, ka būtu iespējams pielāgot vai uh, pārnest dažus uh, apjomus uz citiem logiem. Pieprasījums pēc FSI finansējumi bija lielāks nekā mēs bijām paredzējuši, un tāpēc vajadzēja pārnest uh, daļu resursu, un līdzīgi būtu jābūt iespēja rīkoties arī InvestEU fonda gadījumā, un te mēs esam ierosinājuši 15% no kopējiem grieztiem, tad tā varētu būt tā pārnesamā summa. No reģionāla un tematiskā viedokļa raugoties, viens no iemesliem, kāpēc mēs gribējām atvērt uh, to, nu, tā tad paplašināt virs EIP, jāsaka, viņa ir tāds labs partners, kas spēj funkcionēt 27 dalību valstīs. Tātad, lai garantētu, ka reģionālās vajadzības tiek labāk risināts, mēs vēlējāmies paplašināt to jomu arī uz uh, reģionālajām bankām, bet arī runājot uz uh, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, kas uh, ir bijusi aktīvāk dažās dalību valstīs. Tā kā te nav runa par cīņu pret monopolu, kas ir pats par sevi labs iemesls, bet arī, lai radītu kaut kādu lielāka atbildība un, teiksim, lai arī ļautu tiem, kas labāk pazīst reģionālos uh, spēlētājs un klientus, vairāk iesaistīties un veikt šo darbu. Refsī jāsaka, ka Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir izmantojusi, ir ļoti labi pastrādājusi un izmantojusi diezgan daudz līdzekļus. Mēs runājam par FCP nacionālais loks, tad 5%, es domāju, ka tas jau tagad ir tāds būtisks cipars, ja mēs paraugamies uz to, cik daudz kohēzijas fonda līdzekļus mēs ieguldam. Mēs piešķiram, mēs domājām, ka to pietiktu. Un kā jau tika runāts, projekts ir paredzēts atsevišķām dalību valstīm, kas uh, vēlas izmantot kohēzijas fondu līdzekļus investīciju vajadzībām. Es uh, tiešām iesaku izmantot šo iespēju, jo mm, tā var nest ļoti ievērojamu resursu palielinājumu. Kā konkrēti var šo te sociālo loku izmantot. Es gribētu dot vienu piemēru, kas eh, nāk no valsts, kuras vislabāk pazīstu. Viņi ir kopā ar eh, FC atbalstu izveidojuši tādas sociālās ietekmes, eh, nu, tāds kā pūls, lai um, radītu darba vietas 2500 imigrantiem kopā ar uh, privāto sektoru, valsts iestādes un FCI atbalsts. Tas ir tāds viens piemērs, es to pieminēju tādēļ, ka tas ir kaut kas tāds, ko pārāk bieži mēs neesam pieredzējuši. Un tā morāla ir fascinējoša. Ir arī citi piemēri, kur ir atbalsts no EFSI, piemēram, attiecībā uz dažādiem veselības aprūpas centriem, investīcijām slimnīcās un tā tālāk. Uh, bet uh, es domāju, ka mums tiešām vajadzētu vairāk pievērsties šim virzienam, nekā mēs to līdz šim esam darījuši. Varbūt vēl daži punkti, bet vai jūs zinājāt to, ka geogrāfiskais līdzsvars FC kontekstā uh, jau ir diezgan labs. Eh, visvairāk ir saņēmis Grie... Grieķija, tālāk Igaunija, Portugāla, Somija vienīgais izņēmums. Varbūt te nevajadzēja atrasties tik tālu augšu galā. Spānija, Latvija, Lietuva, Čehija. EFSI, lai gan balstās uz pieprasījumu, jāsaka, no, no EFSI līdzekļiem līdzekļi ir piešķirt tiem, kam ir vislielākās vajadzības bijušas. De, Detaļas par visiem investīciju logiem. Būs pieejams investīciju vadlīnijās, un mums ir nepieciešams deleģētais akts. Mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem, bet eh, parlaments un padoma spēlē ļoti nozīmīgu lomu, izlemjot, kāds ir tās polici, pol, politikas jomas, kur Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk investēt. Paldies! Merci, alors nous allons passer maintenant. Paldies! Tālāk vārds būs ēnu referentiem. Tātad grupas pēc kārtas pārstāvot katram divas minūtes, un uzreiz tad arī uzklausīs eh, ēnu referents un uzreiz arī atbildēs viņiem. Gaģies Zabā, lūdzu. Gracias, prezidente, gracias, senor. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, komisāri. Tā kā manā rīcībā ir tikai divas minūtes, es uzreiz ķeršos vērsim pie rākiem un uzdošu jautājumu. Es domāju, ka Šī attīstība ir ļoti pozitīva un ir ļoti labi, ka šie trīs instrumenti ir savienoti. Un tas uh, arī palīdzēs veidot tādu Eiropas garantiju un uh, mēroga ekonomiku stiprinās. Man konkrētie jautājumi būtu šādi. Jūs pieminējāt 40% garantijām attiecībā uz FC1 bija 5, 50%. Un, uh, Es gribētu zināt, kā šos 40% izrēķināja par klimata izmaiņām. Regulā būs 30% eh, no visa plāna un 50% no ilgspējīgās infrastruktūras daļas. Bet es domāju, ka būs eh, grūti saskatīt, kā tiks nosegt šie 30%, tad, kad tas būs izdarīts, kā jūs piemērosiet tos 50% attiecībā uz ilgspējīgu infrastruktūru, tas man nav tā pilnībā skaidrs. Tad vēl es gribētu paturpināt Fernandes kungu uzdoto jautājumu par papildināmību. Es domāju, ka tas ir tāds pamatīgs jautājums, jo mēs jau strādājam ar FC, tur ir uh, projekti un programmas, kas tiek finansētas, un papildināmība. Uh, ir kaut kas tāds, ko mēs esam gribējuši tur panākt, bet mēs nevēlamies uh, regresēt un pieļaut tās pašas kļūdas kā pagātnē. Tad vēl ir garantijas, ir um, daži logi, kur ir tādi aptuveni skaitļi. Uh, trīs galvenās jomas un viena tāda drusku mazāka joma, bet ir nepieciešama lielāka skaidrība par to visu. Un visbeidzot, es gribētu atsaukties uz definīcijām, kā tieši šos projektus definēs, jo tiem ir jābūt proaktīviem un šajā ziņā nepieciešams panākt uzlabojums. Paldies! Tā, Karas kungs, lūdzu. Jā, ja, viceprezidents vicepriekšsēdētāja kungs. Divās minūtēs jau nevar daudz ko pateikt. Man, nāk, man uzkrīt tas, ka jūs teicāt, ka jaunais veidojums būs politisks. FC1 un FC2 gadījumā mēs jau satraucāmies, ka politiskā ietekme ir, diez, ietek, ir diezgan uh, zema un tagad to pastiprinās. Un bet uh, man vēl nav skaidrs, vai InvestEU fonda gadījumā tas ir kā FC3+, un uh, tas parastais FC tad izjūk, un kāda ir uh, jaun, jaunās attiecības ar um, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, jo Eiropas komisija jau nav nekāda banka. Mēs gribējām iekļūt čempionu līgā attiecībā uz augstu kvalitāti kvalificētajiem riska instrumentiem, bet eh, kā tas iztīsies no komisijas viedokļa, kā tiks izvērtēts šīs garantijas, ņemot vērā risku, projektu riskus, kas mainītos attiecībā uz eh, visriskantākajiem projektiem, vai mēs eh, iekļūsim šajā čempionu līgā. Uh, attiecībā uz šiem projektiem. Un otrs jautājums par um, pārvaldību. Investīju priekšlikums parāds centrālu vadības struktūru komisijā ar, divi, ar projektu grupu un investīciju komiteju četrās uh, tādās vadības struktūrās. Kā tas uh, ietekmēs investīciju um, dzinēju ietekmi tirgu un projektos noteikti vajadzēs raudzīties, kā tas viss izskatīsies, un komisija kaut galā nav banka. Un trešais ir privātā kapitāla mobilizēšana. Kā komisija vērtē ietekmi jūsu plānu īstenošanai attiecībā uz to sadaļu, kas tiek mobilizēta no privātā sektora? Merci. Monsieur le vice-président. Paldies, jums ir laiks atbildēt, lūdzu. Thank you very much. Um... Paldies. Pirmkārt par uh, 40%. Tas ir nedaudz augstāk nekā FC gadījumā. Jo šeit mēs vairāk koncentrējamies uz politikām nekā FC gadījumā. Tad uz politikām, kur risks varētu būt augstāks, piemēram, sociālās investīcijas, kur tātad uh, atguvs uh, likmes nav tik lielas. Tas ir tāds mūsu labākais minējums, ja tā varētu izteikties. Mēs nevēlamies būt pārlieki entuziastiski attiecībā uz to, cik daudz mēs varēsim sasniegt, ja mēs gribējām pašreizējo budžetu izmantot atbildīgā veidā. Tātad tāda ir tā loģika. Vai jūs zināt, kā šie skaitļi veidojas, nu, bet tik daudz laika, kad man nav, es varbūt tās precīzākas skaitļus nosaukšu vēlāk, bet tagad centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairākiem jautājumiem. Kāpēc 30% vai ne, 50% tiek infrastruktūras projektiem piemērot? Tāpēc, ka ir daudz citu ilgtspējīgu investīciju, kur arī runa par CO2 izmešu samazināšanu. Piemēram, mēs runājam par um, cirkulāro ekonomiku, par aprits ekonomiku. Tur nevienmēr uh, tiek uh, samazināts emisijas, lai gan te ir ilgtspējas moments klāt, bet, vai teiksim, ja dzelzceļi aizstāja autoceļus, tad tā ir um, darbība, kas saistās ar klimatu pārmaiņu apkarošanu, bet, uh, nu, jebkurā gadījumā Tas ir ilgtspējīgs investīcijas, bet ir grūti, protams, noteikt, vai visas investīcijas palīdzēs samazināt emisijas. Kāpēc mēs esam 11,5 miljārdus atvēlējuši pētniecībai? Tur ir vēsturiska data. Mēs esam aprēķinājuši, cik garantijas ir izmantotas, cik daudz ir piešķirtas, un tagad mēs skatāmies uz to, kā pašreiz spēkā esošos instrumentus apkopot, bet, nu, protams, ir jāpiemina arī papildināmība un sociālās prasmes, tātad, lai jā, palielinātos esošos re, resursus. Runājot par politisko ietekmi, Karas kungs, mūsu mērķis nav palielināt politisko ietekmi, atlasot projektus. Negluži tas process ir uh, tikpat neatkarīgs kā FC gadījumā. Vadlīnijas, kur nav tiek piešķirt, ir vairāk balstās uz politikām, tātad tie ir uz politikām balstīti logi. Mēs pieminējām uh, daudz jomas FC kontekstā, bet FC nevadījās tik daudz pēc politikām. Šis fonds bija vairāk saistīts ar kvantitāti, nevis politiku. Tā kā tas lēmums, par ko vienojāmies ar parlamentu, ka projekta atlases laikā nedrīkst būt politiskai ietekmei. Tas ir ļoti labi darbojies, un tādējādi mēs esam varējuši no privāta tiem investoriem arī piesaistēt, piesaistīt līdzekļus, un tā tam būtu arī jāturpinās. Tā kā tas nav nekāds FC3, plus, bet ir vienkārši orientācijas māja, bet uh, tehniskajai infrastruktūrai būtu jābūt vairāk vai mazai, mazāk tādai pašai kā FC gadījumā. Mūsu attiecības ar EIB attiecības ir labas, bet man ir jāsaka, ka investīcija banka ne, nedala ar mums visas eh, investīju fonda dimensijas. Dažiem no mums nepatīk tas, ka, viņi vairs, ka viņiem vairs nav monopola. Es gribētu to pateikt tādēļ, ka jūs jau to dzirdējāt un jūs dzirdēsiet to, bet es jau iepriekš skaidroju, ka mēs gribam pārliecināties, lai visi stūrakmeņi, lai, lai pat mazāk mazie projekti varētu no šiem fondiem tikt finansēti, jo investīcija banka nevēlas to visu darīt, un viņiem arī tas nav jādara. Dažkārt attiecībā uz dažiem konkrētiem projektiem. Uh, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka daudz labprātāk darbosies un citas līdzīgas iestādes nekā, piemēram, Eiropas investīcija banka. Bet, nu, par tiem jautājumiem ir jārunā. Es domāju, ka risinājums būs labs visiem. Komisija nav banka un tā nevar būt banka līdz ar to. Visi īstenošanas partneri, kā piemēram investīcija banka un citas bankas, tās ir tās, kuras uh, veic attiecīgās pārbaudas. Komisija tikai pārbauda, vai projekts atbilst mūsu politikas mērķiem un vai tas atbilst Eiropas Savienības likumdošanai, bet uh, due diligence pārbaudas tās un citas pārbaudas veic uh, eh, attiecīgās finanšu institūcijas, kāds ir, piemēram, ar Eiropas Investīciju banku. Konsultatīvie pakāpojumi, proaktīva rīcība. Mums ir jāraugās, lai mūsu īstenojošie partneri proaktīvi varētu sniegt šāds pakalpojums, un tas ir pamats, lai šo te pro, um, proaktivitāti kāpinātu. Paldies! Paldies! EK, vai no EKR grupas kāds vēlas izteikties? Nē, tad pārējām pie Aldes. Papadimulis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Katēnen kungs. Jūs pieminējāt daudz pozitīvos aspektus, kas izriet no FC un uh, visu pieredzi, ko mēs izmantojam attiecībā uz investīju fondu. Man ir jautājums. Vai mums bija arī kaut kāda negatīva pieredze, nu, ko es atceros? Ļoti dārgi autoceļi tika finansēti Vācijā un Holandē bez tāda konkrēta pamatojuma. Un mans kolēģis Van Nīstenroja kungs no Nīderlandes sacīja, ka mēs neradījām EFSI, lai finansētu dārgus autoceļus bagātajā Holandē. Un tāpēc man ir jautājums tieši par to, kāpēc es šādu jautājumu uzdodu. Uh, Izmanto, ir jāizmanto arī negatīvā pieredze, lai raudzītos, kā mēs varētu efektīvi un mērtiecīgi palielināt investīcijas sfērās, kur, teiksim, ir uh, lielāka nabadzība, kur ir uh, valstīs, kur ir uh, lielāks bezdarbs un tā tālāk. Un tad vēl man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, es nekur neredzu nekādus sociālos indeksus, kas būtu izmantot lēmumu pieņemšanai, kad tiek lēmts par investīciju piesaist, nu, piemēram, nodarbinātību, jauniešu nodarbinātību, sieviešu nodarbinātības palielināšanu, vai tie ir kādi sociāli kriteriji, kas tiek izmantot? Otrs jautājums ir uh, uzņēmumi, kurus uh, kontrolē un kurus soda ar dažādām sankcijām tādēļ, ka tie ir izvairījušies no nodokļu maksāšanas. Šādi uzņēmumi, kas ir izvairījušies no nodokļu maksāšanas, vai tie tiks un ir ne, nelegāli, vai tie tiks izslēgti no šāda veida investīciju saņemšanas vai pretendēšanas uz šādām investīcijām. Paldies! Marko Vallī. Paldies priekšsēdētāji! Paldies vicepriekšsēdētāja Katānen kungs par prezentāciju. Lai gan mēs esam pagātnē diezgan kritiski izteikušies par FC, jo mēs uzskatām, ka šāda veida instruments eh, var palielināt eh, pieprasījumu, bet tajā pašā laikā noteikumi, kas ir piesaistīti FC, ir eh, grūti izpildāmi. Mēs priecājamies par faktu, ka jūs no FC1 noteikumu pārgājāt uz FC2. ņemot vērā sociālos un vidas aspektus, investīciju piesaistēji. Mēs uzskatām, ka šie 650 miljārdi nu, negūs to, to vajadzīgo rezultātā, tā ka tas ir tā kā šī, šīs investīcijas ir sadalīts pat daudziem gadiem un pārāk mazas atsevišķai valstī. Bet bija ļoti interesants aspekts, ko jūs pieminējāt. Jūs runājāt par budžeta garantijām investīju fondos, un jūs teicāt, ka dalība valsts varēs izmantot uh, Eh, trīskāršo A reitingu un izmantot šos fondus dalību valstīs. Varbūt jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par to. Es cenšos saprast, vai, eh, vai tas ir tāds plaši atbalstāms jautājums, jo tas būtu tāds kā atklājums, tas būtu veids, kā censtos tik tiešām, censties tiešām reāli atbalstīt dalību valsts. Un tagad brīvais mikrofons. Sarvām kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, mums vispirms ir jāuzklausa atbild, un pēc tam varēsim pāriet pie jūsu jautājuma. Tātad vispirms svēts Gatainen kungam, lūdzu. Paldies! Vispirms par dārgajām šosejām. Es nezinu, vai, viņas, vai tās skaitās dārgas, bet komisija ierosināja diezgan stingrus noteikumus attiecībā uz FC 2.0 izmantošanu šosei būvniecībā. Un bija daži izņēmumi, piemēram, kohēzijas valstīs vai savienojums ar kohēzijas valsti un citu dalību valsti. Bet Tad tas ir saistīts ar citiem lēmumiem, ko pieņēma līdz likumdevēja, bet FC nedarbojas kā pamata eh, instruments eh, šosei būvniecības finansēšanai. Vairāk nē. Potenciāli negatīvie jau eh, aspekti FC. Šeit es vēlos pieminēt vienu potenciālo risku, kas izriet no mūsu analīzes Potenciālais risks ir saistīts ar to, ka varētu tikt eh, izspiestas eh, no tirgus privātās investīcijas. Šis crowding out efekts nav jēga izmantot nodokļu maksātāju naudu tur, kur to pašu var izdarīt privātais sektors. Tas mums ir liels izaicinājums. Mēs to neesam līdz šim īpaši konstatējuši, bet šis risks ir jāņem vērā. Tie uzņēmumi, kas ir saskārušies ar, pro, ar zināmām problēmām, uh, nav bijuši uh, godīgi savā rīcībā, viņi, protams, tiek iekļaut melnā sarakstā. Dalību valstu sadalījums InvestEU fondā. Paldies, ka atgriezāties pie šī jautājuma. Tas ir jaunums savā ziņā, tādā ziņā, ka dalība valsts var brīvprātīgi, ja viņi to vēlas, maksimāli 5% no kohēzijas fonda līdzekļiem piešķirt šiem kādam no šiem minētajiem logiem. Piemēram, sociālai aspekti un prasmes. Piemēram, dažas valstis izvēlas um, investīcijām šajā logā sociālās investīcijas un prasmes. Uh, no, iedalīt šos, šo finansējumu daļu viņu pašu valstī. Un, ja sanāk tā, ka šo naudu neizmantos septiņu gadu periodā, šī nauda atgriezīsies dalību valstī. Ir daudz iegūmu, priekšrocību. Pirmkārt, varēs izmantot Eiropas Savienības trīskāršo A kredītreitingu. Tas ir eh, augstāks nekā lielākā daļa no individuālo dalību valstu. Un to varēs izmantot, lai piesaistītu privātās investīcijas. Mēs ceram, ka līdzlikuma devēji pieņems šādu priekšlikumu jo tas varētu ļoti labi darboties daudzām dalību valstīm. Sociālā ietekme. Ilgspējīgas infrastruktūras logā tas ir viens no kritērijiem. Tātad manis minētajā logā. Paldies! Um, thank you to Vice Chair Sarvamal. Paldies! Tagad uh, vicepriekšsēdētājs Sarvamā. Paldies! Paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem Katainen kungam par šo darbu, cenšoties stiprināt kaut ko tādu, kas mums jau bija. Kaut arī dzirdējām daudz šaubu, kritiku. Jāsaka, ka pēc privilēģijas strādāt FC2 trialogu fāzē skatījos jau tagad padziļinātāk uz šo jautājumu, un man izskatās, ka tas ir labs mēģinājums lietas uzlabot. Man gan ir pāris kritisks piezīmes, lai mēs varētu vēl laba, labāku to padarīt. Pirmkārt, bažas no apvāršņa viedokļa, ka nauda tiek eh, paņemta no apvāršņa programmas, ir tīpaši no pamatpētniecības Ko jūs varētu teikt par to? Un otrkārt, piekrītu Karas kungam attiecībā uz to, ka šis e, fonds ir politizēts un to nevajadzētu darīt uz ekonomiskās dzīvotspējas rēķina. Paldies! Paldies, Juanas Fernandes, tālāk. Paldies! Pavisam īsi. Manuprāt, FC1 un FC2 abi uzsākās šajā sasaukumā, lai risinātu investīciju iztrūkumu jautājumu tīpaši Eirozonas ekonomikā. Mums bija nepieciešams preciklisks instruments, kas ar publiskā sektora atbalstu palīdzētu iekustināt ekonomiku pēc visa kaitējuma, ko nodarīja krīze. Tomēr šķiet, ka instrumenti tiek radīti, lai paši attaisnot savu esamību. Kas pierāda, ka šie jaunie instrumenti būs precikliski? Mums varētu būt arī nodokļu instruments, kas arī var Eirozonā būt preciklisks, bet ja mēs vēlamies finansēt kohēzijas politiku vairāk, transportu, infrastruktūru, vai nebūtu labāk piešķirt vairāk līdzekļus Eiropas Savienības budžetā vienkārši? ar lielākām iemaksām, vai ieguldīt vairāk līdzekļus investīciju bankā. Bet, ja mēs vēlamies preciklisku instrumentu, mums nākotnē ir jārunā tieši par šiem aspektiem, jo tas instruments, kas ir mūsu rīcībā, viņam nav nepieciešama resursu. Šeit mēs izskatām, ka mēs, pro, izskatās, ka mēs e, projekts veidojam uz gada bāzes, bet tas nav īsti loģiski. Van Nīstelroja kungs tālāk. Paldies par šo iespēju. Es strādāju reģionālā ASV attīstības komitejā, mēs tur pie atzinuma strādājam. Šonadēļ mēs vienosimies par omnibus paketi. Un tur mēs skatām arī šos instrumentus, kā FC un tagad arī InvestEU. Tur mēs rakstījām, ka nauda, kas paredzēta dalību valsts aploksnē, Tā nav jānonāk Eiropas līmenī, lai varētu izmantot instrumentos kā FC vai tagad InvestEU. Jūs teicāt, nauda nonāk Eiropas līmenī, un ja to ne, neizmantos, tad tā ies atpakaļ dalību valstī. Tad jautājums ir tāds, strādājot tiešāk ar Nacionālajām investīciju bankām, Nīderlandē mums ir InvestNL, atcīmredzot kā brālis vai māsu jūsu fondam. Uh, Kāpēc ir nepieciešams uh, šo naudu sūtīt Eiropas līmenī, ja var izmantot uh, šos uh, instrumentu, šīs nacionālās, reģionālās bankas, vai tiešām tas ir nepieciešams? Paņemt šo naudu no nacionāla līmeņa prom. Es piekrītu par šiem pieciem procentiem, bet tālāk tās tehnisks dabas jautājums, jo nākamā ceturtdiena mēs varbūt izlemsim, ka vispārējā regulācija nav nepieciešams. Paldies, vicepriekšsēdētāj kungs! Vispirms par apvārsni. Paldies Sarvamā kungam par šī jautājuma uzdošanu. Mums bija zināms bažas, eh, ko jūs paudāt, ka komisija zog naudu no apvāršana programmas, bet tā tas nav. Tas, ko mēs izdarījām, ir apvienot līdzekļus. Es, protams, runāju par pētniecības un inovācijas līdzekļiem. Uh, Mēs esam apvienojuši apvērsni 2020 instruments kopā. Viņi tagad būs zem e, zīmola InvestEU, un viņi paredzēta pētniecībai un izstrādēji. Apvienojot šos līdzekļus kopā, mēs varam ievērojami palielināt inovāciju un pētniecības finansējumu. Šie līdzekļi nav bijuši arī apvāršana programmā zem pamatpētniecību, jo pamatpētniecība tiek finansēta ar grantu, ja piešķīrumu palīdzību. Piemēram, nevar izmantot uh, algu samaksai šos līdzekļus. Un eh, līdzinējie instrumenti ir eh, finansējuši atšķirīgu veidu projektu. Šeit pamat ideja ir tāda, ka Viss paliek tāpat kā līdz šim, tikai palielinās apmērs. Un apjomu radīt ietaupījumu ļauj mums e, finansēt vairāk projektu. Un arī MVU loks noteikti palīdzēs e, palielināt inovatīvu projektu spēku. nepolitiskai iejaukšanās eh, projekta atlasē. Šis princips ir ļoti labi darbojies, jo tas ir ļāvis privātajam sektoram labi iesaistīties, strādāt FC struktūrā, un mums nav nepieciešams eh, izjaukt labi funkcionējošu daļu no FC. Tagad par FC. un šo preciklisko dabu. Vai tas pats arī būs investīju fondā? Jā un nē. Nē, tādā ziņā, ka ja mēs vēlētos izdarīt kaut ko, kas ir preciklisks, tad mēs mazinātu investīcijas, jo šobrīd investīcijas eh, pieauga. Mēs zinām, ka ir eh, politikas vajadzības, piemēram, risināt klimata pārmaiņu problēmu, vai ir nepieciešamība investēt sociālajā infrastruktūrā, vai prasmēs, vai pētniecībā un izstrādē. Tāpēc InvestEU ir ne tikai preciklisks, bet vairāk kā tāds eh, politikas instruments. Nē, es nedomāju, ka tā ir problēma. papildināmība joprojām ir svarīgs elements. Mēs nevēlamies eh, mazināt privātās investīcijas. Tas papildinās to, ko dalībvalsts dara. Kohēzijas līdzekļi. Jūs runājat par EIB kapitāla palielināšanu un ļaujat viņiem darīt vairāk, palielināt eh, Eiropas Savienības budžetu kā tādu, lai virzīt vairāk resursus kohēzijas fondiem. Atšķirības starp investīju un abiem pārējiem priekšlikumiem ir tā, pirmkārt jau, ka kohēzijas līdzekļi ir piešķīrumi naudu. Un e, piešķirot vienu miljonu, vērtība ir viens miljons. Bet ja jūs izmantojat vienu miljonu kā kapitālu, viņi uh, piesaistītās naudas apmērs ir vēl lielāks. Mums vajadzīgi abi finansējuma veidi lai piesaistītu esošo publisko un privāto finansējumu. Ar piešķirumiem vien nepietiek, lai nonāktu pie labākajiem iespējamiem rezultātiem. Kas attiec uz EIB kapitalizāciju, tas, protams, atkarīgs no EIB īpašniekiem, vai viņi vēlas turpināt EIB kapitalizāciju. Bet šeit Invest EU dod papildu vērtību, jo garantijas tiek dots arī citiem Dažreiz Nacionālās un reģionālās attīstības bankas ir labāk piemērotas, lai īstenotu tās lietas, ko EIB nevar vai negrib darīt. Un tur ir pievienotā vērtība no šāda darbības virziena. Šīs nacionālās aploksnes, tas, protams, ir fakultatīvi. Nacionālās bankas var finansēt, eh, cik tās var un cik dalība valsts vēlas, lai viņi to darītu, bet tas ir fakultatīvi, pēc izvēles. Eiropas Savienības eh, trīskāršais A reitings eh, rada ievērojams iegūmus. Varbūt ne katrai valstī tas būs milzīgs iegūms, bet ļoti daudzām. Mēs vēlamies mudināt dalību valstis, skatīt, kādas ir iespējas, ko šie finanšu instrumenti var dot, bez parastā e, uz piešķirumiem balstītā kohēzijas finansējuma. Paldies! Šī bija ļoti noderīga, interesanta viedokļa apmaiņa. Ir zināmi tagad vairāk elementi, lai sāktu mūsu normatīvo darbu centīsimies to darīt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Paldies vicepriekšsēdētājiem Katēnenam un visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu, par šī priekšlikuma labo kvalitāti un gaidam auglīgu sadarbību pie šī dosie Žan. Vēlēs ko teikt? Visiem nav patīkamu vakaru. Un paldies, ka piedalījāties. Paldies arī vicepriekšsēdētājiem, kurš no jauna tagad pārredz šo attīstības instrumentu un tiešām dara to veiksmīgi, lai jums izdodas.